Rīs palātas locekļu iecelšana amatā. Šolts kungs, jums vārds. Uh, thank you, uh, Mr. President. Paldies, priekšsēdz kundze, dārgie kolēģi. Budžeta kontrols komiteja ir Betīns Mišels Jākopsens. Uh, iecelšanu revizijas palāca locekļu amatā izvērtējuši, uzklausījuši Jākopsens kundzi 17. Eh, jūnija komitejas sanāksmē. Jākopsens kundzes karjeru un viņas profesionālā pieredze kā auditoru un eh, Dānijas ģenerāla auditoru, kurš 2005. gada ir izcili, viņi ir tehnisko kompetenci parādījis, profesionālu eh, apņēmību un pilnīgi neatkarību Tādēļ, e, ņemot vērā šīs kvalitātes, kas ir priekšzīmīgas, es domāju, mums viņa jāatbalsta, un Betīna Jākopsen būs tikai piektā sieviete revizijas palātas locekļi savā pašreizējā sastāvā. Tas nozīmē, ka arī dalību valstī ir jāpieliek pūliņi, lai sanāktu līdzsvarotāk pārstāvniecību šajā institūcijā. Jākopsens kundze ir arī parādījusi apņemību veicināt eh, labāk sadarbības starp Eiropas parlamentu un revizijas palātu. Šai sadarbībai jābalstītai uz savstarpējo cieņu un eh, saprašanos politiskos jautājumos. Gribu arī uzsvērt, ka es pilnīgi atbalstu iniciatīvu panākt uh, vēl labāku ieskatu deputā, uh, kandidātu. Tātad Eh, iepriekšējā dzīves gājumā parlamentāriešiem. Un eh, eh, revizijas palātai jāstrādā ciešā sadarbībā ar Eiropas parlamentu un citiem iesaistītām pusēm, lai savu darbu uzlabotu. Kā iepriekšējais revizijas palātas vadītājs vai uh, valsts kontrolas iestādes vadītājs un zinot Jakobsens kundzes pieredzi, atbalstot viņas kandidatūru, es aicinu šo parlamentu balsot at, balsojot atbalstīt rekomendāciju un atbalstīt Betīnas Jākopsenes eh, kā jaunās Dānijas pārstāvis revizijas palātā iecelšana amatā. Jā, eh, tūlīt balsosim. Eh, tas ir slēgtais balsojums. Lūdzu, sākam balsot. Levotikļu. Beidzam balsot. La nomination. Ir pieņemta iecelšana amatā. Nākamais ir Maštalkas kunga ziņojums. Savienības tiesību īstenošana saskaņā ar starptautiskiem tirdzniecības noteikumiem personāla balsojums sākam balsot. Le vote est clos. Beidzam balsot. Pieņemts. Nākamais maštālkas kunga ziņojums - aizsardzība pret zaudējums radošu cenu noteikšanu kuņ, kuģiem. Personāla balsojums. Sākam balsot. Ļevot ciklu. Beidzam balsot. Pieņemts. Nākamais ir Ferreiras kunga ziņojums zvejas iespējas zvejas kuģiem, kuri kuģo ar Venecionēlas karogu sūdiņos Francijas Gvijānas piekrastas zonā. Ferreiras kungs, vai jūs vēlties uzstāties? Nē. Jā. Jā, lūdzu. Obrigāt, prezident. Paldies, priekšstādātāji. Vairāku gadu garumā kuģi ar Venecuēlas karogu eh, zvejo Francijas Gvijāns piekrastas zonā. Eh, šīs darbības rada jaunas darba vietas un arī stiprina Francijas Gvijānas ekonomiku. Ar šo mēs cenšamies eh, šīs zvejas aktivitātes formalizēt. Ja uh, rastos institucionāls, kon, nerastos konflikts institucionāls, ko radīja padomu, šis jautājums jau sen būtu atrisināts. Tagad šis starpinstitucionāls konflikts ir atrisināts, un mēs ierosinām pēc iespējas ātrāk apstiprināt šo ieteikumu Un vajadzētu atzīmēt, ka Boli, Venecuēlas Bolivāras republika ir pilnībā respektējusi un izpildījusi visus nolīguma nosacījums attiecībā uz zvejas paņēmieniem un pārējām prasībām. Un es tādēļ aicinu apstiprināt šos, šīs rekomendācijas. Paldies! Paldies! Tagad balsosim. Personāla balsojums. Sākam balsot. Tiklu. Beidzam balsot. Pieņemts. Nākamais ir uh, Gārtis Rubijāla kundzes ziņojums, budžeta grozījums uh, 2014. finanšu gadu pārpalikums, uh, personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Turpināsim ar eh, Garta Zabala Rubjāla kundzes eh, ziņojumu budžeta grozījumu ES solidaritātes fonda izmantošanu attiecībā uz Rumāniju, Bulgāriju un Itāliju. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Nākamais ir uh, Murašana kunga ziņojums ES solidaritātes fonda izmantošana plūdi Rumānijā, Bulgārijā un Itālijā. Viens balsojums, personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Nākamais ir Koha kunga ziņojums dažādiem uh, transporta veidiem paredzēts integrēts biļešu sistēmas izveidošana Eiropā. Viens balsojums, personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Simt 97. pants priekšsētā konferenca nosaka to, ka tiek pagarināts pilnvaru laiks īpašās komitejas nodokļu nolēmuma rakstis, rakstura veitieksmes ziņā tiem līdzīgi pasākumu jautājumu pilnvarās. Nav nekādu uh, iebilžu pret šo priekšlikumu, tātad uh, apstiprināts. Tagad turpināsim ar Gardi Zabal Rubjāla kundzes ziņojumu. Budžeta grozījums, Eiropas strateģisko investīciju fonds, viens balsojums, personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Nākamais Gardi Zabaldrūbjēla kundzes ziņojums, budžeta grozījums, reakcija uz migrācijas spiedienu, sa, viens balsojums, personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Nākamais ir uh, balsojums par Nikolsona kunga ziņojumu piena nozars tiesību aktu kopuma īstenošanas pārskatīšana. Lūdzu, uh, kundze, jūs vēlaties uh, izteikties, lūdzu. Es, eh, una cuestión de aclaración. Es gribētu noprecizēt vienu jautājumu, jo tas ir ļoti svarīgs grozījums un mums tas ir jāsaprot. Tātad tas ir 22. grozījums. Mēs gribētu zināt, vai šis punkts nozīmē to, ka mēs esam pār vai pret piena kvotām. Lūdzu, noprecizējiet. Paldies! que nous passions au vote. Sāksim balsošanu. Sastais paragrāfs, oriģināla teksts, kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Paragrāfs 9. Oriģināla teksts, kas par? Pret. Kas atturas? Pārbaudīsim. Balsojam par devīto paragrāfu. Beidzam balsot. Tas pieņemts. Nākamais ir desmitais paragrāfs, oriģināla teksts, kas par pret atturas pieņemts. Paragrāfs numur 15, oriģināla teksts, kas par pret pret atturas pieņemts. Paragrāfs numur 22 oriģināla teksts, nu, personāla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 24. pāns oriģināla teksts, kas par pret atturas. Nav ļoti skaidrs, mums ir jāpārbauda, tātad balsosim par 24. pantu, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Paragrāfs numur 26 oriģināla teksts, kas par, pret, atturas Nav īsti skaidrs. Lūdzu, pārbaudīsim. Balsojam par 26. pantu. Balsojumu sākam. Beidzam balsot. Pieņemts. Paragrāfs 36 ordināla teksts, kas par, pret, atturas, pieņemts. Paragrāfs 47 ordināla teksts, kas par, pret, atturas pieņemts. Paragrāfs 53, orģināla teksts par, pret, atturas pieņemts. Paragrāfs 54, orģināla teksts kas par, pret, atturas. Man liekas, ka nav pieņemts, bet pārbaudīsim. Tātad 54. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Paragrāfs numur 62 oriģināla teksts, kas par, pret, atturas, pieņemts. Paragrāfs 66 oriģināla teksts, nomināla balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Paragrāfs numur 68 oriģināla teksts, kas par, pret atturas pieņemts. 69. pants ordināla teksts personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Paragrāfs 70 ordināla teksts divās daļās. Pirmā daļa par, pret, atturas, Pieņemts otrā daļa par, pret, noraidīts. 72. pāns orģināla teksts, kas par, pret, atturas, pieņemts. Apsvērums J orģināla teksts, kas par, pret, atturas, pieņemts. Rezolūcijas teksts kopumā personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Nākamais ir Zahradiela kunga ziņojums. ES tirdzniecības un ieguldījuma politikas ārējā ietekme valstīs ārpus ES. Jā, kundze, lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšsēdes kundze. Es nezinu, vai es kaut ko nesadzirdēju, vai mēs tiešām ne, nenoturējām klusumbrīdi divu cilvēku lūdzu to noturēt. Es domāju, mums pietiek laika, lai šo eh, vienu minūtu klusumbrīžu uh, eh, ieturētu. Ja jūs vēlaties, tad mēs uh, varam uh, tagad noturēt šo klusumbrīdi tieši tagad. Merci. Paldies. Reprenons. Turpināsim. Balsojums tātad Zahra Dilkonga rezolūcija ir rezolūcijas aizvietošanas priekšlikums, par to mēs balsosim. Šo priekšlikumu ir iesniegusi GUE. Kas par? Kas pret? Kas atturas? Noraidīts. Tā tad balsosim par uh, devīto paragrāfu. Kas par? À, es atvainojos, saku priekšstādātāji divās daļās. Pirmā daļa, kas par? Otrā. Uh, kas pret? Atturas. Pieņemts. Otrā daļa, kas par? Pret. Atturas Es domāju, ka ir noraidīts, bet pārbaudīsim otrā daļa devītam paragrāfam. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tātad mēs balsosim par rezolūcijas tekstu kopumā. Personāla balsojums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad balsosim par Melo kunga ziņojumu augļu un dārzeņu nozara pēc 2007. gada reformas 18. paragrāfs sarņā teksts, kas par pret atturas pieņemts 59. paragrāfs par pret atturas pieņemts paragrāfs 60 oriģināla teksts par pret atturas atturas pieņemts. Rezolūcijas teksts kopumā personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Paldies, dārgie kolēģi. Tagad balsojums.